De Brūna par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojams lolojumu dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai. Debašu iesākumā došu vārdu referents kundzei uz četrām minūtēm. Lūdzu. Šis ir, pir, šī ir pirmā modificētā regula, ko izskata ples, eh, plenāra sēde pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Gribēju pateikties ēnu referentē Vansūrī kundzei Valēns kundzei, Nikolson kungam un visiem citiem par paveikto darbu šo sarežģīto sarunu laikā. Gribu pateikties arī parlamenta juridiskajam dienestam, kā arī koplēmuma procedūras dienestam. Gribu pateikties padomēju un arī komisijai. Par ziņojumu saturu vienojāmies jau decembra sākumā vidas komitejā. Un kopš šī gada sākuma esam strādājuši pie īstenošanas attiecībā uz 290. pantu, kas iekļauts šai ziņojumā. Reizēm likās, ka vienošanās neizdosies panākt, bet tomēr beigu beigās tas izdevās. Mēs esam panākuši vienošanos, un līdz ar to varam pārliecināties, ka lolojuma dzīvnieku īpašnieki var turpināt ceļot, ņemot šos savus mīļos dzīvniekus līdzi un esam nodrošinājuši arī pārejas programmu, kas ļautu atsevišķām dalību valstīm īstenot striktākus noteikumus atkarībā no konkrētās slimības, un šādu programmu paredzētu uz 18 mēnešiem modificētā regula ņem vērā gūto progresu un pārliecinās, ka, piemēram, situācija ar trakumsēgu tiek regulēta un ierobežot visā Eiropas Savienībā. Šis pārējais reģīma iz, izveide paredzēta līdz 2011. gada 31. decembrim, un tajā brīdī iestāsies vispārēja harmonizācija visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Šis pārējais režīms, šis pārējais posms ietvers arī vēl eh, ekinokokozi un ērces. Attiecoties uz jaunajām procedūrām un komitoloģiju, komisijai vajadzētu piešķirt pilnvars šīs regulas ietveros pieņemt deleģētu rīcību saskaņā ar 290. pāntu parlaments un komisija var, parlaments un eh, padomu varētu nodot komisijai deleģēt viņai pieņemt vispārējās pieņemšanas eh, aktus, piemēram, eh, mainīt zināmus elementus šajā regulā. Piemēram, ja mēs runājam par tādu slimību kontroli, kas e, iet ārpus trakumsērgas saistībā ar loliem dzīvniekiem, komisija varētu pieņemt profilakses pasākums ar šādu deleģēto aktu procedūras palīdzību. Tādā veidā, ņemot vērā visus tehnisko attīstības progresu, varētu e, dzīvnieku identifikāciju šeit modificēt. Un trešām kārtām ar šādu deleģēto aktu palīdzību varētu pildīt arī tehniskās prasības, kas saistīts ar vakcināciju pret tra trakumsērgu šīs prasības varētu uh, grozīt, ņemot vērā zinātnes progresu, kas gūts šajā jomā. Esam vienojušies par formulējumu šim grozījumam attiecībā uz 290. panta īstenošanu. Un tādējādi esam nodrošināšana atbilstība Eiropas parlamenta kompetencēm Lisabonas līguma ietvaros. Pirmā lasījumā vienošanās liecina par to, cik ļoti steidzami nepieciešams pieņemt šo dokumentu. Pā tā uzskata pilnīgi visas puses. Un visbeidzot, Es gribētu teikt, ka šis, ir, šis dokuments ir ārkārtīgi svarīga demokrātijas pazīme, un mums kā, kā institūcijai vajadzētu ar to lepoties. Esmu referenti no mazas grupas, un tāpat laikā esmu saņēmis iespēju strādāt pie šī ļoti sarežģītā dokumenta, īstenojot sadarbību ar visām politiskajām grupām. Un tāpēc vēlreiz paldies visiem, kas piedalījās šai sadarbībā. Paldies visām trijām iestādēm, parlamentam, padomēji un komisijai, kas visi nepagurstoši pie šī dokumenta arī strādāja. Ceru, ka mūsu kolēģi spēs šo darbu atbalstīt arī balsojumā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Debrons kundzei. Un tagad došu vārdu komisāram Dalīkungam. Priekšsādātāji, godāmie deputāti, es vēlētos pateikties vides komitejai par eh, tās darbu pie šī dosie. Īpaši es vēlētos pateikties referentei Debruinas kundzei par eh, viņas pūliņiem panākot vienošanos par šo jautājumu. Šis jautājums ir delikāts dažām dalībvalstīm. Mēs novērtējam arī to, ka daļa no šeit eh, saistītajiem jautājumiem ļāva pārvarēt eh, lielāko daļu no problēmām un līdz ar to atrisināt deleģēto aktu jautājumu. Man ir liels prieks, ka intensīvās diskusijas starp eh, trīs institūcijām rezultātā ir devušas kompromisa tekstu, kas pilnībā ņem vērā komisijas ieteiktos tehniskos priekšlikumus, un tā pašā laikā ņem vērā arī priekšlikumu pielāgošanu Lisabonas līgumam. Tas tiek darīts tādā veidā, kas komisijai ir pieņemami. Mūsu kopīgais darbs, protams, bija sarežģīts, ņemot vērā šīs pielāgošanas prasības, taču pašlaik komisija var nodrošināt, ka šis darbs tiks pabeigts laikā. Tad, kad tiks balsots par kompromisu, es, es, es ar prieku varu paziņot, ka komisija e, nekavēsies ar pārējais periodu atsāšanu. Tas e, beigsies 2011. gada 3, 31. decembrī. Tas nozīmē, ka harmonizētie noteikumi stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī. Komisija neparedz e, regulas pārskatīšanu tā pilnībā pirms 2011. Eh, gada 30. jūnija. Tāpat arī tiks ņemti vērā pārējas un īstenošanas uh, tiesību akti. Ņemot vērā uz īstenošanas tiesību aktiem, komisija ņems vērā arī institūciju atvaļinājuma laiku, lai nodrošinātu, ka parlaments un padome var izmantot savas prerogatīvas tajos laika termiņos, kas ir noteikti likumdošanas aktos. Uh, Noslēgumā es varu apgalvot, ka komisija ir pilnībā apņēmusies nodrošināt to, lai šī tiesību akta noteikumi neierobežotu 290. pānta piemērošanu, līguma 290. pānta piemērošanu. Es ceru, ka parlaments atbalstīs kompromisa tekstu Un es uzskatu, ka šis kompromisa teksts pilnībā atrisina visas problēmas, ko parlaments saredzēja šajā tiesību aktā. Liels paldies dalīkungam! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Vispirms Fjellnera kungs, tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji, paldies, komisāra kungs. Šis ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Daļēji tāpēc, ka Mēs atrisinam to cilvēku problēmas, kas vēlas eh, pārvietoties, doties uz citu dalībvalstu kopā ar saviem dzīvniekiem. Un daļai arī tāpēc, ka mēs eh, nodrošināsim to, lai šo dzīvnieku slimības neizplatītos citās dalībvalstīs. Esmu Zviedrijas deputāts un mani īpaši uztrauc šīs problēmas, jo Līdz šim mums Zviedrijā nav sastopamas divas no slimībām. Viena no tām ir trakumsērga. tad, kad šis eh, tiesība akts tika izskatīts. Mūs uztrauca tas, ka Zviedrijas, eh, Zviedrijā spēkē, spēkā esošie noteikumi tiks pavaināti, līdz ar to Zviedrijā varētu parādīties trakomsērgas gadījumi. Šī slimība ir ļoti smaga, un es uzskatu, ka, protams, Zviedrijā vajadzētu ļaut eh, cilvēkiem doties turismu braucienos ja tie to vēlas, bet, protams, mēs nevēlamies, lai Zviedrijā izplatītos šāda veida slimības. Tad, kad mēs debatējām par šo ziņojumu, tas nebija skaidri redzams. Mums šķita, ka komitoloģijas procedūrā varētu rasties vairāki trūkumi, un šo trūkumu dēļ Zviedrijā varētu parādīties šīs slimības. Tieši tāpēc es vēlētos sirsnīgi pateikties visiem cilvēkiem, kas ir raduši uh, kas ir atraduši risinājumus, kas ļauj cilvēkiem pārvietoties ar dzīvniekiem, doties uz citām valstīm, bet tajā pašā laikā ļauj arī dalību valstīm pasargāt uh, savu valsti un savus iedzīvotājus un nodrošināt to, lai šajās valstīs nenonāktu slimības, no kā šīs valstis agrāk necieta. Paldies, Makēvenes kundze, sociāldemokrāta vārdā. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā gribētu pateikties uh, eh, Debrunas kundzei jo eh, šis ir darbietilpīgs jautājums un eh, izvērtās ārkārtīgi sarežģīts, un mēs eh, runājām par jauniem iespējamiem tiesību aktiem, un tāpēc tiešām sveicu referentu, un tāpat pateicos arī komisijai un padomē, jo tas ir viens no jūsu pienākumiem no komisijas puses rast risinājumu. Debats lielā mērā ir par tehniskiem jautājumiem saistībā ar šo tiesību aktu, bet tiesību akts ir ārkārtīgi svarīgs daudziem pilsoņiem, lai viņi varētu pārvadāt savus uh, uh, lulojumu dzīvniekus brīvi Eiropas Savienībā. Un tad, kad mēs pieņēmām šo tiesību aktu Eiropā pirms dažiem gadiem, tam bija liels atbalsts, bet bija paredzēts uh, pārējais periods, ko Fjellner kungs jau minēja. Uh, un ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai slimības neizplatās uz valstīm, kurās konkrēti slimības nav sastopamas. Tāpēc es eh, pozitīvi vērtēju komisijas vēlmi pagarināt pārējais periodu tā, lai tad, kad stājas spēkā eh, jauns tiesība akts un visās valstīs prasības būtu vienādas, lai mums būtu daudz augstāka līmeņa dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības eh, stāvoklis. Komitoloģijas procesā mūsu grupa piekrīt pašreizējiem kompromisam, kas ir sasniegts. Parlamentam ir jānodrošina līdztiesīgas teikšanas tiesības, izstrādājot tiesību aktus un lemjot par ekspertu grupām. Mēs gribētu teikt sekojošo. Tad, kad ir runa par ekspertiem, tad tur ir jāietver visa, visi un visdažādākie eksperti. Un komisijai jāmeklē eksperti dalībvalstīs no nevalstiskām organizācijām un iespējams uh, uh, citām. Man ir liels prieks, ka mums ir panākt šī vienošanās. Mēs uh, panācām uh, šī pagarinājuma beigu uh, tālāku pagarināšanu, un es ceru, ka mums veiksies darbs arī turpmākā tiesība aktīvumā. Tagad Valian kundzei vārds, uh, Alda grupas vārdā 3,5 minūtes. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji komisāra kungs, e, brīva pārvietošanās tiesība ir bijis viens no pamatpīlāriem vienotā Eiropas tirgū, lai palielinātu uh, konkurētspēju, lai uh, stiprinātu Eiropas ekonomiku. Laika gaitā cilvēks spējas pārvietoties Eiropas Savienībā ir kļuvušas par ne tikai pamat elementu iekšējā tirgu, bet arī par pamata tiesību. Likvidējot barjeras, ko nosaka dažādu valstu likuma noteikumi, Eiropas pilsoņi un tāpat arī uzņēmumi var uh, plaukt un attīstīties. Tāpat arī uh, Eiropas uh, Savienības iedzīvotājiem ir plašākas iespējas pārvadāt savus lolojumu dzīvniekus, un uh, šādas tiesības ir ļoti būtiskas, jo tās var uh, uzlabot šo cilvēku ceļošanas apstākļus un laiku. Man ir prieks, ka komisijas priekšlikums iet šai virzienā. Es uh, pozitīvi vērtē vispārējo režīmu pasi, kurā būs norādīti dzīvnieka uh, dati un tāpat laikā es piekrītu, ka mums nepieciešams garantēt augsta līmeņa aizsardzību cilvēku un dzīvnieku veselības jomā. Šis pārējais režīms uh, dos ilgāku laiku, lai tiktu izveidot pareizā infrastruktūra un darbinieki. Tāpēc es aicinu atbalstīt šī pārejas režīma pagarnāšanu dažās dalību valstīs līdz 2011. gada beigām, jo šajās dalību valstīs ir eh, jāņem vērā konkrēti pastāvošie riski. Tomēr šī nav pirmā reize, kad dažas dalību valstis eh, drīkst piemērot stingrākus noteikumus nekā citas. Sākotnēji pārejas periods bija paredzēts līdz 2008. gada jūlijam. Un tā to pagarināja līdz 2010. gadam. Tagad mēs esam pie, eh, vienojušies par jaunu pagarinājumu. Uh, Un tas nozīmē, ka kaut gan uh, no vienas puses saprot zināms valsts, kuras saka, ka viņu dzīvnieki ir pakļauti slimībām lielākā mērā. Un ka ir nepieciešams Eiropas Savienības vakcinācijas programmas, lai uh, novērstu trakumsērgu dažādās valstīs. Es domāju, ka tomēr šim ir jābūt pēdējam uh, pārejas termiņu pagarinājumam un īpašai situācijai šajās valstīs. Uh, Mēs zinām, ka asimetriski pasākumi nenodrošinās pilns rezultāts kopējā tirgus zonā šajā jomā, tāpēc nodrošināsim to, ka šis pārējais periods uh, tiks uh, tomēr pabeigts un uh, tiks nodrošināta vienlīdzīga situācija visās valstīs pēc iespējas ātrāk. Jo strīdīgi, interesanti, ka strīdīgākais jautājums šajā ziņojumā nebija saturs, bet ir debats par to, kā attiecināt Lisabonas noteikumus un komitoloģijas procedūru. Šis ir pirmais koplēmuma procedūras gadījums, kad mēs to izvēršam praksē, ņemot vērā parlamenta pilnvars jaunā līguma ietvaros. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī konkrētā regula nenoteikti precedentu. Šai sakarībā es esmu izstrādājusi rakstisku paziņojumu, Un, un arī visas trīs puses ir ap, to apstiprinājuši, ka šis gadījums netiks izmantots kā precedents. Paldies, Nikolson kungam vārds viena minūte, ECR grupas vārdā. Uh, much, Lielas paldies, priekšsādātā. Pirmām kārtām gribēju pateikties referents kundzei par lielisku paveikto darbu. Darbs bija grūts, pilnīgi nenoliedzami. Un var atbalstīt to, ko daudzi pauda pašā sākumā, tad, kad tika runāts par šo dokumentu, mums likās, ka tas nebūtu neradīs tik daudz problēmas, bet izrādījās, ka, lūk, tur tomēr bija paslēpušais virkne piņķerīgi jautājumu lemīgā kārtā referente, bija gatava uzņemties atbildību par visām šīm sarunām, un viņai pilnīgi noteikti bija jādara ļoti daudz, lai šis ziņojums tiktu apstiprināts konkrētajā nepieciešamajā laika termiņā. Un tā, lai mēs varētu nodrošināt šī, šīs atkāpes, šī pārējais posma pagarinājumu, es uzskatu šo par nelielu, bet ļoti svarīgu tiesību aktu, kas ļaus aizsargāt tās jomas un valstis, kas īpaši nobe, nobežījušās par trakumsārgas izplatīšanos. Uh, Un cerams, ka līdz 2011. gadam izdosies šo vakcināciju īstenot, un šis process būs rezultāt, rezultatīvs un ļaus no šīs slimības eh, atbrīvoties uzreiz pa visām reizām. Līdz tam brīdim savukārt mums ir vajadzīgs nodrošināt to, ka dalībvalsts var īstenot arī striktākus noteikumus. Pirms mēs nodrošinam vispārēju harmonizāciju un kopēju režīmu piemērošanu dalībvalstīs. Paldies Nikolson kungam, saka priekšādātais tālāk Rozbachs kundze divas minūtes. Liels paldies, Debrunas kundzei! Liels paldies par uh, šo milzīgo darbu, ko jūs esat paveikusi. Ir diezgan sarežģīti Eiropā doties pāri robežām ar savu mājdzīvnieku. Visas uh, šīs formalitātes, šie dokumenti, kas ir jāizpilda, rada ļoti daudz problēmas cilvēkiem, kas vēlas ceļot kopā ar saviem dzīvniekiem. Tāpat arī jāatcerās, ka dažās valstīs ilgu laiku notiek cīņa pret eh, nekontrolējamām dzīvnieku saslimšanām. Tiek ieviesti karantīnas pasākumi un dažādi citi pasākumi. Līdz ar to šī sistēma atšķiras dažādās valstīs. Bieži vien eh, šeit nav runa tikai par saules dzīvniekiem, bet arī par mājdzīvniekiem. Protams, ka ir eh, grūti tām valstīm, kurām ir strikti noteikumi, atteikties no šādiem noteikumiem. Es uzskatu, ka Mums nevajadzētu likvidēt augstāko aizsardzību, mums vajadzētu piemērot šo augstāko aizsardzību. Es gribētu vaicāt komisijai, vai nebūtu prātīgi ieviest šādus kontrolas pasākumus, lai mājdzīvnieka īpašnieks pierāda, ka viņa dzīvnieks ir vakcinēts un uh, nav saslimis ar nevienu no bīstamām saslimšanām. Galu galā tiek eh, kontrolētas eh, cūkas un dažādi citi dzīvnieki, kas tiek transportēti. Tāpat arī mēs kontrolējam eh, kaķēnu importu, tiem tiek piemēroti ļoti strikti pasākumi. Liels paldies! Šnelhārt kungam divas minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs vēlētos jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā. Dāmas un kungi, es vēlētos izteikt komplimentus arī referentē, kas ir paveikusi ļoti labu darbu. Šķiet, ka šis dokuments eh, sēdz vairākas jomas. Iepriekšējo gadu laikā mēs eh, pieņēmām dažādus noteikumus par eh, mājdzīvnieku mārķējumiem. Mēs runājām par to, ka dzīvniekiem ir jābūt iespēja doties ceļojumā ar saviem īpašniekiem. Es uzskatu, ka uh, ir ļoti būtiski, lai uh, ģimenes varētu sek, ņemt līdzi savus lolojumu dzīvniekus. Tieši tāpēc ir vajadzīgi šādi noteikumi. Mums ir ļoti labi noteikumi 998 direktīvā un pēc 2011. Uh, gada būs spēkā arī vakcinācijas izziņas, kur būs skaidri norādīts, kādas vakcīnas dzīvnieki ir saņēmuši. Arī mārķējums stāsies spēkā no 2012. gada. Taču, dāmas un kungi, iepriekšējo gada laikā mēs esam darījuši daudz, lai ierobežotu saslimšanas Eiropā, it īpaši, lai ierobežotu trakumsargas izplatību. Komisija ir fi finansējusi dažādus pasākumus, kas man liekas ļoti būtiski. Ir jāņem vērā tas, ka šie īpašie noteikumi, kas uh, tiks apstiprināti tikai dažās valstīs, būs liels apgrūtinājums pilsoņiem. Es eh, neuzskatu, ka šīs eh, lielās pūles rezulto, ir eh, rezultātā devušas lielus panākumus. Es uzskatu, ka rīcība uz robežām ir ļoti nejauka. Piemēram, Lielbritānijā tiek uzlikti milzīgi sodi par ierašanos šajā valstī divas dienas par agru. Uh, Es neuzskatu, ka šāda rīcība ir pareiza. Tieši tāpēc es uzskatu, komisāra kungs, ka vienu gadu mēs vēl varētu to pieciest, bet pēc tam mums eh, tas viss ir jālikvidē. Mums ir savi Eiropas noteikumi un mums eh, tie ir arī jāpiemēro. Es neuzskatu, ka pašreizā situācija attiecībā uz mazīnieku transportu ir pareiza. Paldies! Vārds Jolaininam arī uz divām minūtēm. Komisāra kungs, dalīkungs, vēlētos jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā, vēlētos pievienoties Šnelharta kungam, ka jums patiešām ir lieli uzdevumi paveicami līdz 2012. gadam, proti nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus 27 valstīs. Tad nodrošināt, lai mājdzīvniekus varētu pārvietot no vienas valsts uz otru bez lieliem apgrūtinājumiem. Brīva kustība kaķiem un uh, suņiem bija, tas bija mērķis eh, šai regulai. Pašlaik mēs ieviešam izņēmumu jau trešo reizi. Bet tiešām Eiropas Savienībā ir vajadzīgs ilgs laiks, lai kaut ko panāktu. Desmit gadus vajadzēja, lai šos noteikumus pielāgotu. Protams, ka neviena valsts nevēlas savā valstī ievazāt eh, slimības. Nesaprotu, kāpēc 22 dalība valstis eh, akceptē, ka kuķus un suņus var pārvadāt, bet 5 valstis to neakceptē. Varbūt viņiem vajadzētu pārbaudīt eh, šo situāciju, vai tiešām eh, šī situācija ir tik apgrītno, apgrūtinoša, kā varētu likties. Es zinu, ka šīs debatas ir delikātas dažās dalībvalstīs, bet es domāju, ka 2011. gads ir vēlākais laiks, kad mēs varētu nodrošināt šo iekšējo tirgu um, kaķu un suņu pārvadāmiem Eiropā. Es tikai jau norādīts, ka jau ir ieviesta uh, Vakcinācijas pasē ir ieviesti arī elektroniskie marķieri, tā lai uh, arī šajās piecās valstīs varētu ievest kaķus un soņus, ja ir tāda vēlme. Šī regula par lolojumu dzīvniekiem noteikti nokļūs vēstures grāmatās, jo tas ir pirmais tiesība akts, kas tiek pieņemts pēc Lisabonas līguma. Ministru padomē ļoti augstā līmenī tika pilnvarota komisija pieņemt deleģētas aktus. Es uzskatu, ka tas bija ļoti liels panākums. Es vēlētos uzteikt De Bruinas kundzi par šo ziņojumu. Man šķiet, ka šai procedūrai tagad ir sākusies, sācies jauns laikmets. Gadā tiek pieņemti simt, simtiem uh, likumdošanas aktu, bet uh, deleģētie akti ir veseli 600, un es domāju, ka mēs esam šeit uz pareizā ceļa. Paldies, un tagad Kris Dēvis, eh, divas ar pus minūtes, lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es tikai gribēju teikt dažus vārdus, uh, uh, pozitīvi novērtējot tos tiesību aktus, kas mums ir. Es saprotu, ka uh, mēs uh, balstījāmies uz uh, apvienotās karalistes uh, dzīvnieku pārvietošanas schēmu, kas bija ieviesta 90. gados. Tas samazināja karantīnas prasības, kādas bija mūsu valstī noteiktas. Es uh, saprotu, ka pirmais uh, dzīvnieks, kas izmantoja šo schēmu, viņu sauca Frodo Begins, un pēc tam simtiem tūkstoši eh, dzīvnieku daudz brīvāk varēja tikt pārvietoti. Uh, Eiropas Savienība tātad nosprauž, nosprauž līdzīgu uh, sistēmu piecus gadus atpakaļ, un tā ir bijusi tikpat veiksmīga. Simtiem tūkstoši dzīvnieku ceļo kopā ar saviem saimniekiem pa Eiropu. 60% no tiem ir britu izcelsmes eh, lulojuma dzīvnieki, kas droši vien kaut ko liecina par britu raksturu, bet par tos tālāk neizteikšos. Uh, bet nepieciešams nodrošināt līdzsvaru. Doma bija nodrošināt pārvietošanos, neizplatot slimības, un realitāte ir tāda, ka uh, trakumsēga ir ļoti stingri kontrolēta. 2700 gadiem pirms diviem gadiem līdz, uh, mazākā, līdz mazākā trīs uh, gadījumiem, saslimšanas gadījumiem pagājušo gadījumu. Un uh, Neviens gadījums no šiem nav bijis saistīts ar dzīvnieku pārvietošanu šīs schēmas ietvaros. Mani zināmā mērā uh, sarūktina tas, ka Baltija anticipated. Baltie saski tik lielā mērā nav bijuši iekļauti šai schēmā. Daudzi balto saski īpašnieki apvienotā karalistē man uzdeva jautājumu, kāpēc šajā tiesību aktā netiek iekļaut mūsu dzīvnieki, lai mēs varētu vest viņus uz balto sasku izstādēm Eiropā, kāpēc komisija to nav izdarījusi. Izrādās, ka arī baltos sasks var vakcinēt pret trakumsērgu, bet šī vakcinācija neparāda tāds redzams pazīmes. Un saslimšana ar trakumsērgšiem dzīvniekiem ir bijusi tik maza, ka viņas varētu iekļaut šai uh, regulā. Atbildot Džo Lainenam, varbūt uh, ir tāds. Uh, Portugālē, piemēram, uh, šie baltie sēski ir kā tādi kaitīgie dzīvnieki, un tāpēc uh, lolojuma dzīvnieku īpašnieki uh, ir diezgan negribīgi vest uh, savus baltos sēskus uz Portugālu, piemēram. Uh, Es domāju, ka lielākais ieguvums ir tāds, ka es tagad varu saviem vēlētājiem teikt, tad, kad viņi jautā, ko Eiropas Savienība jums ir izdarījusi labu, es varu teikt, ka mēs nodrošinājām to, lai jūs savu lolojumu dzīvnieku varētu vest līdz brīvdienās savu suni, kaķi vai savu balto sesku. Thank you. I think it's... Paldies. Es domāju, ka jautājums tiešām ir ļoti būt, būtisks. Vaļķakovska kungs nākošais runātājs, bet es viņu neredzu zālē. Here... Jā, Vaļķakovska kungs, kungs nav klāta, došu vārdu ņūkungam pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es saprotu, ka sākotnējā ideja, izstrādājot uh, Lulam dzīvnieku pasis, nāca no uh, apvienotās karalists uh, monstru partijas, uh, kuri droši vien vislabāk paši ar sevi raksturošos schēmu. Manā valstī tik noteikts obligāts sešu mēnešu karantīnas uh, noteikums. Atbilstoši Eiropas Savienības jaunajai sistēmai, uh, šis buferis tika likvidēts. Eiropas komisija uh, Uh, ieviesa sistēmu bez karantīnas uh, perioda, balstoties uz vakcīnām un uh, balstoties uz dokumentu aizpildīšanu. Es lauksaimnieks kaut ko es zinu par vakcinācijām. Tas negarantē, ka dzīvnieki nepārvadās slimni, slimības pār robežām. Vakcinācijas efektivitāti var mazināt daudzas lietas Un uh, arī tas, ka, piemēram, vakcīna tiek dota uh, dzīvniekam, kuram jau ir slimība. Vakcinēti dzīvnieki var pārnēsāt uh, slimību, neizpaužot simptomus. Uh, vakcīnu partijas arī atšķirās uh, pēc savas efektivitātes. Es saprotu, ka netiek uh, standartizēta šīs schēmas ieviešana. Dažas valsts pieprasa pilnīgu pasi, citas uh, pieņem kaut kādu veidu, jeb kādus dokumentus. Uh, citi tomēr nepieņem šo pasi kā vakcinācijas. Uh, um, Eh, pamatojumu un garantiju. Ir valsts, kurās procedūras ir sliktas, darbinieki nav apmācīti, un es domāju, priekšstādātāji, mums priekšā stāv noteikti diezgan liela katastrofa. Un šajā gadījumā, es domāju, darbs nav atbilstoši veikts. Thank you, Mr. Davis. Paldies. Devis kungs pacels zilo katiņu, došu viņam vārdu. Priekšsādātāji, es tikai gribēju lūgt godātajam kungam, vai tad viņam nešķiet, ka situācija Eiropas Savienībā būtu uh, daudz uh, stiprāka, ja varbūt Eiropas Savienība būtu ieviešu šo tiesību aktu pirms Lielbritānijas atbildēs. Atbild, ka Eiropas Savienībā ir pārāk daudz visādu dzīvnieku un uh, sugu, un es šai sistēmai neuzticos pilnīgi nemaz uzskatu, ka tas viss tikai pasliktinās situāciju. Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk Magines skundz uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Paldies referentē par paveikto darbu. Turpinot Agņo kunga teikto e, par to, ka nevajag labot to, kas nav salūts, es domāju, ka tas ir tieši tas, ko mēs šeit darām. Mēs šobrīd paplašinām atkāpi dalību valstīm, kas to ir pieprasījušas. Mēs ļaujam e, šos dzīvniekus pārvietot, un tie, kas sēž šeit apmeklētāju garantijā, droši vien domā, ka tas ir ļoti vienkārši pārvietoties ar šiem dzīvniekiem no vienas valsts uz otru, jo mēs jau runājam ne tik daudz par. Uh, cilvēku veselību kā par dzīvnieku veselību, bet tas tomēr ir saistīts ar cilvēku veselību, un tāpēc mums ir jābūt eh, diezgan striktiem runājot par to, kā pārvadāt šos dzīvniekus no vienas valsts uz otru. Mans, man lielākās bažas šajā ziņojumā rada tas, ka mēs esam pārāk iedziļinājušies tehniskās detaļās, kas saistīts ar Lisabogu un ārpus šī parlamenta, nevienam par to atklāt sakot nav nekādas informācijas. Tas, protams, ir svarīgi mums kā parlamentāriešiem, bet domāju, ka referenti šeit ir ļoti labi eh, risinājis šos jautājumus, var viņi tikai aps, apsveikt ar to, bet man likās, ka ja mums būtu nebūtu izdevies panākt, eh, veidot procedūras, kas ļautu risināt eh, tādu valstu, kas Vietrijas un īrijas eh, bažas, tad tādā gadījumā mēs radītu tiešām negatīvu precedentu. Komisāra kungs, jūs minējat, ka jums ir plāni skatīties uz iespējām veidot jaunus tiesību aktus šajā jomā, un varbūt tieši par to mums vajadzētu šai posmā arī runāt. Es domāju, ka mēs visi šajā parlamentā vēlamies nodrošināt augstu, augstu dzīvnieku un cilvēku veselības standarts, un es domāju, šim tiesību aktam vajadzētu būt jābūt vērstam tieši uz šo mērķi. Tāpēc paldies referentē, paldies visiem, kas iesaistījuši ziņojumu gatavošanā tad mēs esam beigās samierinājuši visus, kas bija nobažījušies, ne tikai labos un labējos un kreisos spēkus, bet ceru, ka mēs tālāk rīkosimies arī ļoti prātīgi un ļoti visaptveroši strādājot pie jauniem tiesību aktiem, kas, ir, kas būtu saistīti ar dzīvnieku pārvietošanu. Mēs zinām, ka šādi tiesību akti ir vajadzīgi arī attiecībā uz uh, lauksaimniecības dzīvokiem. Noteikumiem jābūt vienkāršākiem, bet pamatīgākiem. Paldies, nākamā runātāja Jūvas Kolgas kundzes pusotru minūtu, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Komisija ir iesniegusi ļoti labu priekšlikumu attiecībā uz regulas grozīšanu saistībā ar veselības noteikumiem lolojumu dzīvnieku pārvietošanai, un es priecājos, ka mums būs paredzēts ilgāks laiks virknei valstos starp Zviedrijai, lai uzturētu spēkā striktākus noteikumus nekā vispār paredzētie, cīnoties pret tādām slimībām kā, piemēram, trakumsārga. Ko tad esam piedzīvojuši līdz šam? Esam redzējuši, ka, ja nebūtu šāda iespēja nodrošināt īpašas kontrolas funkcijas, slimības var izplatīties, piemēram, tāda slimība kā ehinokokoze, un tā visa rezultātā tās varētu, piemēram, tikt ievazātas Zviedrijā, kā rezultātā pārvietošanās brīvība arī attiecībā uz lolojumu dzīvniekiem varētu tikt manām iedragāta. Tāpēc mēs gribam jums pateikties par šo pagaidu risinājumu. Un paldies, ka referenti par to arī cīnījās. Paldies, saka priekšsādāts, tālāk Čilders skundzes pusotru minūti priekšsādātā pirmām kārtām gribu pateikties savai kolēģi Debrunas kundzei par lielisku paveikto darbu pie šī ziņojuma. Es runāju 38 gadus sieviešu, sievietes vārdā, kas miera viesnīcā trakumsargas rezultātā. Un tas bija tāpēc, ka īrijā bija ievazāta šī slimība, un viņi šķiet dabūja šo slimību, iejaucoties divu suņu cīņā eh, Dienvidāfrikā. Uh, Un uh, Dublinā tika veids injekcijas. Un bija īrijā ieves dzīvnieks, kas sāk uzvesties dīvaini. Un šie simptomi tika konstatēti pietiekami ātri, bet, nu, jāsaka, tas bija ļoti strauji attīstība šiem notikumiem. Un šie notikumi liecina par to, ka šīs slimības nekad nav īpaši tālu no mūsu durvīm. Un tikai ar striktu pasākumu palīdzību mēs varam ierobežot tādu slimības kā trakumsārga izplatību. Ir svarīgi, lai pagaidu nolīgums, šis pagaidu vienošanās, eh, kas paredzēts šobrīd spēkā līdz nākamā gada beigām, eh, varētu tik darboties. Ir vajadzīga papildus, vajadzīgs papildus drošība klauzulas, kas attiecas uz dzīvnieku, dzīvnieku un cilvēku veselību. Un tas attiecas ne tikai uz cīņu pret trakumsārgu, bet arī attiecībā uz ērcēm un cita veida slimībām. Šo priekšlikumu domāju varam apstiprināt, jo tas dod labu pamatu tālākai uh, rīcībai. Šis jautājums tomēr ir arī ļoti steidzīgs, un tāpēc ceru, ka tas tiks steidzam arī apstiprinās. Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūras ietvaros pieteikušies trīs runātāji. Pirmais no tiem ir Mikolās Šričkungs uz vienu minūtu. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji. Godātais komisāra kungs. Piekrītu ziņojumā paustam. Pa lēmumam ir nepieciešams eh, pārvadāt lolojumu dzīvniekus pār Eiropas Savienības robežām. Gribu teikt paldies referentē par paveikto darbu, jo ziņojums tiešām ir augstas kvalitātes. Tur izstrādāt arī šie pasākumi, kas attiecas uz trakumsargs apkarošanu un citiem profilaktiskiem pasākumiem. Esmu pārliecināts, ka šeit minētie pasākumi ļaus stiprināt harmonizāciju regulējumu jomā, stiprināt iekšējo tirgu Eiropas Savienībā un ļaus mums novērst jebkāda veida draudus šāda veida slimību izplatības ziņā. Es saprotu, ka mēs joprojām esam pakļaut riskiem, jo šie dzīvnieki tiek transportēti un tieši tāpēc vēlētos atbalstīt šīs atkāpes pagarinājumu līdz pat nākamā gada beigām tā lai, piemēram, arī Grieķija varētu piemērot šo atkāpi, jo šai valstī noteikumi ir spēcīgāki, striktāki. Svarīgi pievērsties profilaktiskiem pasākumiem. Paldies, saka priekšsādātājs, un tālāk došu vārdu Sābokundzē. Uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā es gribētu pateikties uh, referents kundzei par veikto darbu Un tāpat gribētu pateikties visiem, kas ir devuši ieguldījumu kompromisu rašanā. Es ar prieku uh, vērtēju to, ka mēs tagad varēsim izmantot šīs kopīgās uh, prasības uh, cīņai pēc uh, trakumsērgu, un tas uh, mums tāpat laikā ļaus arī lolojam dzīvniekus brīvi pārvadāt Eiropas Savienības uh, teritorijā, sākot ar 2011. gadu. Es domāju, ka uh, ir ārkārtīgi svarīgi ņemt uh, vērā tās dalībvalstis, kuras pauž uh, zināmas bažas attiecībās konkrētām slimībām. Es domāju, ka komisijai vajadzētu uzaicināt dalību valstu ekspertus, arī ekspertus no nevalstiskām organizācijām, nacionāliem parlamentiem. Mēs esam saņēmuši rakstisku garantiju par to, ka šis lēmums, šī konkrētā procedūra uh, neradīs uh, precedentu. Uh, Tātad parlamenta bāžas par to, ka šis varētu būt uh, precedents, uh, tiks attiecīgi ņemtas vērā. Paldies! Jotovas kundze nav savā vietā. Mulcer kungam vārds vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības uh, pūliņi apkarot uh, cīnieku saslimšanas vai uh, iz, izskaust trakomsārgu, protams, ir ļoti labi, un uh, Protams, ir ļoti labi cīnīties par to, lai cilvēki varētu dotos eh, ceļojumos kopā ar saviem dzīvniekiem. Vakcinācijas, vakcinācijas pases un elektroniskie marķieri noteikti ir saprātīgs risinājums, kas varētu at atrisināt šādus jautājumus. Taču Austrijā pieredze rāda, ka uh, bieži vien notiek kontrabanda, mājdzīvnieki tiek uh, ievesti no lētākām zemēm, no Austrumēropas zemēm vai no zemēm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Līdz ar to šādā veidā var ievazāt ļoti daudz slimību. Es uzskatu, ka Austrijā līdz ar to varētu parādīties daudzas dažādas smagas saslimšanas. Savaļas dzīvnieki vispār ignorē robežas, un tie arī eh, izplata dažādas slimības, piemēram, trakumsārgu. Es domāju, ka vajadzētu padomāt arī par pasākumiem eh, šajā sakarā. Tagad, es domāju, vārds eh, ir jādod komisāram. Lūdzu, dod jums vārdu. Priekšādātāji, godāmie deputāti. Uzskatu, ka mēs visi varam būt lepni par ātro procesu, kādā tika pieņemts šis dokuments. 18 mēnešu pagarinājums pārējais periodam dzīvnieku transportam piecās dalībvalstīs ļaus šīm dalībvalstīm pielāgoties režīmam, kas ir spēkā pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Esmu apstiprinājusi, ka komisija nav nodomājusi ieviest tālāku pagarinājumu šim pārējais periodam. Tajā pašā laikā es gribētu ļaut komisijai sagatavot visaptverošu priekšlikumu, kas paredzētu šīs regulas pārskatīšanu kopumā, un it īpaši ieviešot vecos komitoloģijas nosacījumus saskaņā ar Lisabonas līguma garu. Uzskatu, ka šis dokuments ir ļoti būtisks Eiropas pilsoņiem, un man ir liels prieks, ka esam to veiksmīgi atrisinājuši. Lielas paldies, Debroins kundzei vārds uz divām minūtēm. Paldies! Es vēlētos sveikt eh, komisāru Dalī Eiropas parlamentā. Es vēlētos arī izteikt savu prieku par to, ka um, mums ir iespēja sadarboties ar Dalī kungu. Es apsveicu viņa teikto šīs dienas uzrunā. Lielāko daļu no šī dokumenta mēs eh, pieņemām tieši sadarbojoties ar komisāra dienestiem. Mēs vēlamies, lai šī pieeja būtu balstīta uz zinātni. Mēs gribam zināt, kāda ir pašreizējā situācija dažās dalībvalstīs attiecībā uz trakumu sērgu. Komisija ir pieņēmusi piemērotu piesardzības pieeju. Šī pieeja ir ļoti svarīga, jo ir jāatcerās, ka komisijai vajadzēs piešķirt jaunas līdzekļus vakcin vakcinācijas programmām, lai ierobežot drakumsērgas izplatību dažās dalībvalstīs. Kā jau komisārs teica, pagarinot šo termiņu, infrastruktūru var izmainīt, personālu var apmācīt. Pārējais periods dalībvalstīs tiks pagarināts līdz 2011. gada beigām. Līdz šim laikam nosacījumi mājdzīvnieku transportām Eiropas Savienībā tiks harmonizēti. Līdz ar to cilvēkiem būs iespēja doties eh, ceļojumos Eiropas Savienības robežās kopā ar saviem mājdzīvniekiem. Bet šis pārējais periods ļaus dalībvalstīm ieviest arī striktākus nosacījumus šī perioda laikā. Es vēlētos vēlreiz pateikties visiem, kas palīdzēja šajā sarežģītajā darbā. Dažkārt šis darbs no nu diena bija viegls, bet esam panākuši labus rezultātus. Vēlreiz visiem paldies! Um, Paldies uh, Debrunas kundzei un visiem kolēģiem, kas izteicās. Paldies arī komisāram, debatas beidzam un balsošana par šo jautājumu notiks rīt 2012. Nākamais darbkārtības jautājums ir komisijas paziņojums par